jums nav iebildumu, tad attiecīgi uh, kandidāti tiek, tiks apstiprināti saskaņā ar, saskaņā ar noteikumiem tika parakstīti divi, uh, divi tiesiskie akti un protokolā arī būs pieejama informācija par to, kāda tiesība akti tika parakstīta. Ir divas raksta